palīdzēja šajā sarežģītajā darbā. Dažkārt šis darbs no nu diena bija viegls, bet esam panākuši labus rezultātus. Vēlreiz visiem paldies! Um, paldies! Uh, Dabrunas kundzei un visiem kolēģiem, kas izteicās. Paldies arī komisāram, debatas beidzam un balsošana par šo jautājumu notiks rīt 2012. Nākamais darbkārtības jautājums ir komisijas paziņojums par uh, direktīvas par kompleksiem ceļojumiem pārskatīšanu. Dalīkungs jums vārds. Priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, esmu pateicīgs par šo iespēju sniegt jums jaunāko informāciju par komisijas darbu, pārskatot par direktīvu par kompleksiem ceļojumiem. Tad, kad 90. gadā tika pieņemta šī uh, pakotne, uh, kompleksie ceļojumi bija ārkārtīgi populāri. Kopš tā laika tirgus tendence ir mainījusies. E, internets ir ārkārtīgi ātri attīstījies, un patērētāji tieši var veikt rezervācijas, e, e, var rezervēt viesnīcas un avio biļetes. Bez tam zemo izmaksu avio līnijas arī ir pavērušas jaunas transporta iespējas. Ir stiprināta konkurētspēja un patērētā izvēle līdz ar to šajā brīvdienu tirgu. Eiropas Pilsoņi visbiežāk šīs brīvdienas organizē paši tā vietā, lai pirktu jau uh, noformētus kompleksos ceļojumus. Uh, tā visa rezultātā ir palielinājies, pamazinājies uh, to cilvēku skaits, kuriem ir atbilstoši aizsardzība dodoties uh, brīvdienās. Un ir radīta nevienlīdzīgi spēles apstākļi šajā ceļojumu jomā. Un, uh, Līdzīgus produktus pārdodošas aizsardzības līmenis tomēr ir dažāds minimāla uh, harmonizācija radīs zinām fragmentāciju dalību valstīs. Tas nozīmē, ka pašreizējie tiesību akti šobrīd neatbilst pašreizējai situācijai. Šī iemesla dēļ komisija uzsāka ietekmes izvērtējumu, lai sagatavotos iespējamai uh, kompleksu ceļojumu direktīvas pārskatīšanai pagājušā gadā. Ņemot vērā šo ietekmes izvērtējumu, komisija uh, publicēja pētījumu par to, kāds kaitējums nodarīts sabiedrībai Eh, piedāvājot eh, tā sauktās dinamiskās ceļojuma pakotnes. Tāpat laikā komisija uzsāka arī publiskās konsultācijas direktīvas pārskatīšanai. Šīs konsultācijas noslēdzās 7. februārī 2010. gadā. Komisija tagad izskata vairāk kā 170 dažādus uh, devumus, uh, kas tiks iestrādāti šajā izvērtējumā. Iespējamās pārskatīšanas apjoms būs atkarīgs no ietekmes izvērtējuma rezultātiem. Tomēr gribētu pavisam īsi pastāstīt, kāda būs vadošie principi šajā darbā. Pirmkārt, augsta līmeņa aizsardzība ir nepieciešama, lai nodrošinātu, ka klienti var būt droši iegādājoties uh, brīvdienu produktus. Uh, Jānodrošina iekšējā tirgus eh, pareiz funkcionēšana eh, ceļojuma tirgu, un it īpaši tāpēc, ka pārobežu pirkumi notiek arvien vairāk. Tieši tāpēc šī ir laba iespēja nodrošināt uh, augstāku līmeņu harmonizācijas starp dalību valstīm. Un beidzot, domāju, ka ir nepieciešams nodrošināt vienādus uh, apstākļus uh, firmām, kas pārdod uh, ceļojumus. 2011. gadā komisija plāno nākt klajā ar šo Eh, paziņojumu, un eh, pārskatīšana aplūkos tieši direktīvas tvērumu. Komisija izskatīs iespējas pagarināt, paplašināt šīs direktīvas tvērumu, lai iekļautu plašāku eh, ceļojumu aģentūru tīklu, lai iekļautu arī tā sauktos dinamisko ceļojumu piedāvājumus. Un cerams, ka tādā veidā tiks mazināt šī tendence, ka cilvēki ir mazāk aizsargāti dodoties ceļojumos ir nepieciešams papildināt informācijas sniegšanas prasības un uh, informācijas sniegšanu par atbildību un saistībām pārdodot kādu uh, līgumu. Uh, komisija izvērtēs uh, ieguvumus un izmaksas uh, kompleksiem ceļojumiem, un arī citiem ceļojumiem, kas tiks pārdot līdzīgā veidā. Komisija izskata iespējas stiprināt aizsardzību uh, bankrota gadījumā aviokompāniju jomā, un tādu rīcību arī prasīs Eiropas parlaments. 2010. gada sākumā komisija publicēja neatkarīgi ziņojumu par dažādām iespējām, lai risinātu kompāniju bankrota gadījumus. Tāpat arī notiks konsultācijas, notika konsultācijas par gaisa pārvadēm pasažieru tiesībām. Tas viss veiktais darbs būs, tiks iestrādāts ietekmes izvērtējumā. Uh, Mēs gribam nodrošināt uh, patērētāju aizsardzību dažādu firmu bankrotu gadījumos. Uh, un strādāsim pie tā 2010. gadā. Paldies! Un tagad pirmais uh, debatēs Švāba kungs. Prezident. Priekšsēdētāja kungs. Es vēlētos savas politiskās grupas vārdā Es vēlētos pateikties Dalīkungam, ka viņš ir izteicies par konkursu ceļojumu uh, direktīvas pārskatīšanu. Mēs esam noteikuši, ka šeit uh, ir vairāki punkti, kas attiecas uz kompleksajiem ceļojumiem. Mums ir jāatcerās, ka patērētāji bieži vien nav informēti par savām tiesībām, tad, kad tie pēr kompleksu ceļojumu. Pašlaik uh, patērētāji dažādās interneta lapās var atvērt eh, citas papildu lapas, kur tiek piedāvāti citi piedāvājumi, taču šie piedāvājumi vairs nav pakļauti tādiem pašiem drošības pasākumiem un tādām pašām tiesībām kā sākotnējie piedāvājumi. Tas galvenokārt attiecas uz zemo izmaksu aviolīnijām. Šīs zemo izmaksu aviolīnijas ir atbildīgas par to, ka tās nepiemēro Eiropas Savienības eh, tiesības un bieži vien rada lielas problēmas patērētājiem arī tādos gadījumos, kad, Eiropas, mm, kad patērētājiem būtu pilnas tiesības eh, uz atlīdzināšanu. Mums tajā pašā laikā vajadzētu domāt arī par lidojumu pasažieriem vai uz tiem attiecas šo komplekso ceļojumu direktīvas noteikumi ja tīpaši attiecībā uz kompensācijām. Mums vajadzētu atrisināt pretrunas, kas pastāv starp šiem diviem tiesību aktiem. Dalīkungs, jau jūs, jūs jau norādījāt uz nākamo problēmu, ko es gribētu pieminēt. Bieži vien uh, ceļojuma aģentūra darbs tiek atšķirīgi vērtēts. Dažkārt uh, ceļojuma aģentūras uh, saskaras ar sarežģījumiem, piedāvājot šīs uh, kompleksās, šos kompleksos ceļojumus. Dažās valstīs uh, ceļojuma aģentūras piedāvā kompleksos ceļojumus, kamēr citās valstīs, eh, piemēram, manā valstī, ceļojuma aģentūrā ir vairāk tāda kā starpnieka loma. Es domāju, ka mums vajadzētu vienoties par pamatprincipiem, lai mēs varētu nodrošināt eh, ceļam aģentūru darbu pāri robežām. Mums ir jāatcerās arī par internetu un par internetu ar vien plašāko izmantošanu. Ir jāatcerās, ka eh, kompleksie ceļojumi bieži vien uh, Uh, būs pieejami arī internetā. Mums vajadzētu uh, izslēgt to, ka šie interneta kompleksie ceļojumi tiek, uh, netiek iekļauti šajā direktīvā. Paldies tālāk, Kelī kungs. Paldies priekšsādātāji, godātie kolēģi, komisāra kungs. Šīs debats nāk ļoti pareizā laikā turisma jomā nodrošināt patērāt aizsardzību. Uh, Pagājuši vasar eh, šķiet puse Eiropa palika kaut kur ārzemēs, jo ik pa brīdim kaut kur bankrotēja kādas aviolīnijas, cilvēki nevarēja atgriezties pie ģimenēm. Uh, Nu, un tas nebūtu nebija nekas jautrs. Un tāpēc ir vajadzīgi noteikumi, kas aizsardzgātu patērētājs. Nevar būt tā, ka, pasārā, ka pasažieri paliek bez informācijas, nav nekādas pārskatāmības par to, kas ir atbildīgs par situāciju, nav neviena telefona numura, kur zvanīt, lai saņemtu informāciju. Un viņiem nav ne mazākās nojausmas, kad viņi nokļūs mājās. Un tāpēc šīs debats vērtēju augstu. Nu, un domāju, ka labi, ka komisija tās uzsākus, jo pārāk ilgi šī joma atstāta bez uzmanības. Komplekso ceļojumu pakalpojumu jomu kā problemātiski tika identificēta jau pirms desmit gadiem. Un jāsaka, problēma ir vēl samiezus pa šo laiku. Ir vairāk jautājumu, kas jārisina, jo pārobežu ceļojumos ir vajadzīga arī pārobežu patērētāja aizsardzība. Uh, komplekso. Tas vien, ka, ir vajad, tas vien, ka šāda direktīva tika pieņemta šajā tālajā gadā, liecina, ka tā tiešām ir novecojusi. 40% no ceļotājiem ne, neizmanto vairs šos kompleksos ceļojumus. Bieži vien katrs darbojas kā pats, kā pats savu ceļojumu aģentūra. Un tas ir jāatspoguļo attiecīgajos tiesību aktos. Viens no svarīgākajiem jautājumiem ir tas, ka mums ir skaidri un gaiši jāparāda, kā patērētājs eh, saprot, kas ir atbildīgs, piemēram, tā gadījumā, kad tiek kaut kas atcelts no ceļojumā paredzētā. Ir jāsaņem skaidri un gaiši informācija. Patērētājiem jāzina, kur saņemt šo informāciju, kur uzzināt par savām tiesībām. Priekšādātājs lūdzu Skelīkungu izteikties lēnāk, jo tulki netiek līdzi runātājiem. Bet tāpat laikā, protams, jums jā, jāpabeidz savu stāstšanās ļoti ātri pašreizējo tiesību aktu ietvaros nav skaidri noteikta atbildības joma. Vai tas ir avio pārvadātājs, vai tas ir uh, aģents, vai tas ir avio sabiedrība, kam lūgt informāciju. Un parasti šāda veida situācijās informācija tiek sagrābta pa fragmentiņam vien no visām pusēm. Ja mēs veido, cenšam vēlamies veidot Eiropas ekonomiku tā, kas ļauj patērētājiem ceļot pāri robežām, tad jābūt arī attiecīgiem tiesību aktiem. Uh, Nu, piemēram, īpaši grūti, piemēram, secināt, kur iesniegt sūdzības par avio sabiedrībām, nevaram zināt, kur saņemt informāciju, tāpēc ceru, ka komisija šīs bažas ņems vērā un ņems vērā šos pamat patērētā tiesība aizsardzību principus, iestrādājot tos arī vien, vienotos noteikumos, tā lai tas būtu vienkārši un saprotami. Dalību valstīm turklāt ir arī jāspēj šie jaunie tiesību akti tālāk komunicēt, par tiem jāinformē patērētāji. Un visbeidzot, komisijai jāņem vērā arī tas, cik daudz šis eh, lidojums maksā. Mēs labi, labi zinām, ka reklamējot lidojumus vienmēr kādas, kādas maksas daļas tiek nokl noklusēts, piemēram, par reģistrēšanos, par bagāžu un tam līdzīgi. Ar šīs direktīvas palīdzību mums izdosiet nodrošināt lielāku pārskatāmību arī attiecībā uz avio ceļojumiem, un šī iespēja līdz ar to mums ir jāizmanto. Paldies, saka priekšādātājs, tālāk Maisners kundze uz trijām minūtēm. Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, komisāra kungs, es vēlētos uh, Alde grupas vārdā sveikt jūs šeit pie mums parlamentā. Jūs uh, norādījāt, ka ir jāpārskata direktīva, un jūs esat to paredzējis, uh, tad pārskatīt šo direktīvu. Es domāju, ka mēs varam tikai priecāties, ka mēs dzīvojam Eiropā, jo Eiropas parlamentā mums ir iespēja kā uh, ceļot ar eh, baltajiem seskiem, tās bija iepriekšējās debates. Un tāpat eh, es domāju, ka tas ir eh, ļoti būtiski, lai mēs nodrošinātu visu tiesības, tā skaitā dzīvnieku tiesības. Bet tajā pašā laikā, ja runa par cilvēkiem, mēs vēlamies, lai tiktu nodrošināta brīva kustība. Un kā tad to izdarīt? 20 gadus mēs mums bija spēkā direktīva par kompleksajiem, par kompleksajiem ceļojumiem. Es eh, varēju doties uz citām valstīm, priecāties par eh, skaistajām vietām šajās valstīs, un tajā pašā laikā eh, manas tiesības man tika nodrošinātas. Man tika in, es tiku informēta, uz ko man ir tiesības, un ja kaut kas nebija spēkā, tad es saņēmu kompensāciju. Tā tas bija pirms 20 gadiem. Komisāra kungs, jūs teicāt, ka pa šo laiku daudz kas ir mainījies. Eh, pa šo laiku ir radušies, radušās iespējas individiem iegādāties ceļojumus internetā. Līdz ar to ir radušies trūkumi šajā sistēmā. Agrāk mēs uzdevām jautājumus eh, transporta komisārā, mēs jautājām, un šeit bija runa par eh, Sky Europe Slovākijā. Tā bija zemo izmaksu avio sabiedrība, un cilvēki vienkārši netika transportēti uz savu galamērķi. Šeit bija runa par nelielu trūkumu, piemēram, internetā viņi nebija iegādājušies biļeti ar kredītkarti. Taču mums ir jānodrošina, lai Eiropā cilvēki varētu brīvi pārvietoties, lai viņi varētu baudīt savas tiesības un lai viņiem tiktu nodrošinātas visas viņu tiesības. Mums ir jārunā par patērētāju tiesībām, mums ir jārunā par augstu līmeni patēru tiesībām visiem cilvēkiem Eiropā. Tieši tāpēc mums ir jāpārskata komplekso ceļojuma direktīva un mums ir jāpārdomā, vai varbūt, kā jau kolēģi minēja, varbūt mums vajadzētu ieviest arī īpašus noteikumus lidmašīnu pasažieriem. Par to mums vajadzētu diskutēt, un es ar prieku sagaidu uh, šīs diskusijas, jo gal galā mums ir jānodrošina tikai tiesības dzīvnieku transportam Eiropā, bet arī cilvēku e, tiesībām brīvi un droši pārvietoties Eiropas Savienības robežās. Paldies. Tagad Brepolkungs divas minūtes. Komisārkungs, kolēģis. Juridiskais ietvars protams, eh, vairs nesakrīt ar reālo dzīvi. To mēs varam redzēt, kad mēs ceļojam. Un līdz ar to mēs nonākam uh, neizpratnē, un mēs varam sašust par to. Tas pats attiecas arī uz turismu operatoriem. Daudz cilvēki, kurus aizsargā pašreizējā direktīva, Un mums ir jāņem vērā, ka arvien vairāk cilvēku strādā, un vairākus gadus parlaments ir lūdzis pārskatīt šo direktīvu. Iespējamie risinājumi jau ir zināmi, Un es domāju, ka ir pienācis uh, laiks aktīvi rīkoties. Es atzinīgi vērtēju komisāru teikto, bet, protams, vajadzētu uh, pievērsties šim jautājumam nopietnāk. Direktīvas aptvērums ir jāprecizē un jāpaplašina. Patērētāji, kā jau mēs eh, dzirdējām, izmanto šos kompleksos eh, ceļojumus. Pēdējā laikā mēs esam redzējuši problēmas ar jūrastāru tūkstošiem turistu saskaras ar problēmām, jo viņi nesaņem kompensāciju par pasūtītajām viesnīcām vai arī par biļetēm, un tas ir pilnīgi nepieņemami. Es domāju, ka šādas situācijas ir jāiekļauj jaunajā direktīvā. Mums jāņem vērā arī fakts, ka ceļojumu tirgus ir ļoti eh, dažāds un arī, ka šie ceļojuma tirgi dažādās dalību valstīs ir dažādi, un tur tiek piemēroti arī nacionālie tiesību akti, piemēram, turisma operators. Arī šeit spēlē lielu lomu. 2007. gadā komisija runāja par atgriezenisko saiti no uzņēmumiem un iesaistītajām pusēm, kāda tad ir problēma? Kāpēc pašlaik netiek pieņemts lēmums? Tika runāts arī par ceļojuma aizsardzības etiķetēm. Ko par šo jautājumu domā komisija? Un otrs jautājums ir ceļojuma aģentu loma un atbildība. Un to vajag pilnīgi skaidri pateikt jo patērētāji saņem ļoti daudz informācijas internetā, bet šī informācija nevienmēr ir pareiza, un dažos gadījumos tas var traucēt pat cilvēku interesēm. Cilvēki var uh, noīrēt nēsošu viesnīcu. Un tieši tāpēc ļoti skaidri tas viss ir jāpasaka uh, direktīvā. Protams, ka rezolūcijā tika runāts arī par uh, um, patērētājiem un ka patērētāji ir jāaizsargā pret bankrotiem. Īpaša uzmanība ir jāpievērš arī pārobežu pirkumiem, jo patērētāju aizsardzība, protams, ir saistīta arī ar konkrētu dalībvalstu robežām. Arī informācija par cenām ir svarīga Protams, ka ceļojuma pakalpojumi tiek uh, nopirkti un tajos ir iekļauts pilnīgi viss. Kāda tad ir komisijas nostāja šajā jautājumā? Runājot par ceļojuma pakalpojumiem, arī patērētāja tiesības ir jāprecizē un ir jāsniedz precīza informācija par patērētāju tiesībām un arī par operatoru pienākumiem. Es domāju, ka komisija ņems vērā šos komentārus un debats parlamentā. Paldies! Un tagad vārds Bielankungam divas minūtes. Organizovanih e, podruži vakacīnih, o kuri dzisiaj. Jaunā direktīva par e, kompleksiem ceļojumiem, ko mēs šodien apspriežam, e, attiecas jau uz 1990. gadu. Tā jau ir 20 gadus veca. Cilvēki uh, parasti devās uh, atvaļinājumā uz divām nedēļām un rezervēja to caur aģentūru, izmantojot katalogu. Šī direktīva pārēdz uh, galvenos aizsardzības pasākumus patērētājiem. Tā pieprasa pāredzamību un iespēju pārtraukt attiecības ar aģentī, aģentūru un aģentūru ceļotāju aizsardzību. Pēdējo 20 gadu laikā mēs esam redzējuši šī biznesa modeļa pilnīgu pārmaiņu. Un arī, protams, ka patērētāji ir mainījušies. Es pats arī pasūtīju atvaļinājumu ceļojumu internetā, un mani tautieši arī to dara. Eiropas Savienībā 23% cilvēku tieši to arī dara. Protams, ka Zviedrijā šis skaits ir apmēram 40%. Divas trešdaļas eh, cilvēku, kas dodas atvaļinājumā, nopērk eh, visu iespējamo internetā, jo cena ir daudz zemāka nekā pasūtot uh, savu braucienu caur aģentūru. Ir ļoti labi, ka Eiropas Savienība tagad risina to problēmu. Es domāju, ka 20 gadi ir bijis pārāk ilgs periods, un es ceru, ka mēs dzirdēsim šodien no komisijas, kad šī direktīva tiks pārstrādāta un kādas uh, izmaiņas tajā tiks iekļautas. Tā nevar būt, ka tikai Eiropas parlamentā mēs runājam uh, par eh, patērētāju aizsardzību un ka mēs eh, gribam veicināt komplekso ceļojumu izmantošanu. Paldies! Tagad Molcer kungs, pusotru minūti. Priekšsēdētāji, noteikti tās nav tikai atšķirības patērētāja aizsardzībā, bet arī noteikti dažādās valodas. Kompleksie ceļojumi citās dalību valstīs uh, ir samērā sarežģīts uh, pasākums. Uh, pamata aizsardzība, spēles noteikumi. Par to jau uh, Eiropas Savienība vienojasies pirms 15 gadiem, un šo spēles noteikumu pārskatīšanu nedrīkst uh, attīstīties tādā veidā, kā brīvu pakalpojumu uh, kustības vārdā, kā tiek šādā vispārīgā veidā viss vienots. Tieši šie ceļojumi var būt dažādas valstīs atšķirīgi. Es uzskatu, ka ir bīstam visu samest vienā katlā un uh, visu vienādot. Ja ceļojumu aģentūras, uh, ja tām uzliek lielāku atbildību kā ceļojumu pārdevējiem, tad ir jābūt arī skaidram, ka tam ir arī ļoti spēcīgas ekonomiskās sekas. Ja Mēs nevēlamies, lai izmirst mazie ceļojumu uzņēmumi, mazās aģentūras un lai visu pārņēma uh, interneta tirzniecība, tad uh, vajadzētu uh, ceļojumu organizētājiem uzlikt arī atbildību. Labā uh, aizsardzība kompleksajos ceļojumos. Uh, tas sniegtu labumu uh, tādiem cilvēkiem, kuri, piemēram, tagad ļoti ir tāda nedroša sakarā ar ziņām no Grieķijas. Un šīs tendences varētu arī Eh, pastiprināties arī attiecībā uz citām vidusjūras valstīm, varētu arī pazemināties cenas. Jā, eh, Grieķijā, protams, ir kritisks, ka, eh, kritisks laiks varētu atstāt arī ietekmes ceļojumiem. Cerams, ka mēs nebeidēsim tādu pieredzi, ka ceļojuma aizsardzība varētu pieņemt tādu formu kā valsts bankrots. Paldies! Paldies! Paldies. Kozakungs, divas minūtes lūdzu. Köszönöm a szót. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos jūsu uzmanību pievērst sekojošam aspektam. Sims Kalas savā uzklausīšanā pārstāvēja lielisku un uh, ļoti labu principu, proti personu brīvas pārvietošanās tiesības, teica Kalas kungs ir viens no svarīgākajiem pamatiesībām. Tādēļ ir arī svarīgi, lai dažādās pārvietošanās tiesības tiktu vienotā veidā risinātas, lai mums būtu vienota harta, lai šīs tiesības būtu pārstāvēts vienotā hartā. Mums ir nepieciešama caurskatāma sistēma arī šajā jomā. Spānijas prezidentūra savā programmā kā prioritāti ir izvairi, izvirzis arī šo jautājumu loku. Kādēļ tam ir tik liela nozīme? Tādēļ, ka direktīva, kas jau ir 20 gadu veca, neņem vērā cilvēku tiesības ar īpašām vajadzībām, invaliditāti, ne runāt par kompleksiem ceļiem, ne par parastajiem ceļojumiem cilvēku ar īpašām vajadzībām tiesības šeit netiek īpaši uzsvērtas vai ņemtas vērā. Tādēļ vajadzētu būt vienotai tiesību hartai, kas varētu būt kā garants cilvēkiem ar invaliditāti un ko viņi varētu izmantot, dodoties kompleksējos ceļojumos. Ja tas tiks sasniegts, šāda vienota harta varētu tikt pieņemta, tad mēs varēsim teikt, ka katrai personā var pārvietoties brīvi Eiropas Savienībā. Paldies! Thank you. Paldies! Tagad tikau kundze. Divarpus minūtes lūdzu. Paldies, priekšstādātāja komisāra kungs. Direktīva par turismā paketēm ietver dažādas pakalpojumus, kurus e, nodrošina sie komplekso ceļojumu nodrošinātāji. 1990. gada direktīva neņem vērā tādu attīstību kā, piemēram, turismu pakalpojumu pirkšanu tiešsaistē. 23% Eiropas turistu un 20% Eiropas mājasaimniecību pērk kompleksos ceļojumus ļoti personīgā veidā, izmantojot internetu. Šī direktīva ir jāpārskata, lai ietvērtu tās darbības jomā šīs, šos dinamiskos kompleksos ceļojumus. Turistus ir jāinformē par viņu tiesībām, uh, un par katra piedāvājuma garantiju un ietverot katru tā sastāvdaļu. Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, ka interneta mājaslapām, kas piedāvā pakalpojumus, ir jā, jābūt certificētām. Pakalpojumu sniedzējam ir jāsniedz arī attiecīga informēšana. 2009. gada komisija publicēja pētījumu par kompleksajiem ceļojumiem un to dinamiku. Kompleksie ceļojumi, kas ir pirkti elektroniski, ir palielinājušies par 12% 2009. gadā kaut gan to vērtību pārstāv, sastāda tikai 25% no kompleksiem ceļojumiem. 66% interneta darījumu ir tiešie darījumi internetā ar turisma aģentūrām vai attiecīgiem operatoriem. Turisti dod priekšroku dinamiskām pakotnēm. Tiek piedāvāts arī zemākas cenas, salīdzinot ar parastajiem kompleksiem ceļojumiem, vai arī viņi nevar atrast attiecīgus kompleksos ceļojumus saskaņā ar savām vajadzībām. Uh, Maksājumus bieži vien var veikt tikai elektroniski. 70% sūdzību, ko saņēma patērētāju tiesību centri, attiecas uz uh, turisma pakalpojumiem, jo tika sniegta nepareiza un nepilnīga informācija pirms ceļojumiem un ceļojumu laikā. Un bieži vien arī uh, informācija ir bijusi nepietiekama. Es uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi šo direktīvu pārskatīt. Paldies! Paldies! Tagad Harbor kungs lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, es gribu pateikties uh, komisāram mūsu grupas vārdā un gribu pateikties arī, kā iekšējā tirgus un patērētāju atsardzības komitejas priekšsēdētājs par to, ka jūs esat šeit ieradies. Un, protams, ka 3. decembrī jūs atbildējāt arī uz manas komitejas jautājumu, un jūs arī ļoti vispusīgi uz to atbildējāt. Es uzskatu, ka mums pašlaik ir laiks, eh, lai komisija saliktu visas idejas kopā. Mana komiteja un arī transporta komiteja kopā grib pārdomāt eh, daudzas jautājumas, kurus jūs minējāt. Es uzskatu, ka ņemot vērā visu šo ceļojumu uh, sfēras maiņu, es domāju, ka direktīva ir ārkārtīgi nepieciešama. Protams, ka uh, mēs nevaram būt pārāk stingri un iepriekš prognozēt uh, ceļotāju vajadzības. Protams, ir citi aspekti, kas patērētājiem ir vajadzīgi, kad viņi pērk ceļojumi. Protams, kā viesnīcas drošība ir svarīga. Ja viņiem ir bērni, tad viņiem ir ārkārtīgi svarīgs šis uh, viesnīcas drošības jautājums. Mums ir nepieciešami attiecīgi indikātori, ko var uh, ietverta brīvprātīgā līgumā. Es domāju, ka šis varētu būt ļoti ambiciozs uh, priekšlikums. Uh, Mana komiteja jūs noteikti atbalstīs uh, priekšlikumu sagatavošanā. Paldies! Paldies! Tagad klās minūtes, vien pusminūti. Ja, dank u, voorzitter. Dit is... Paldies, priekšstādātāja kungs. Mēs runājam šeit par jautājumu, kurā Eiropas Savienība var nozīmēt uh, reālu pievienoto vērtību. Tā piedāvā aizsardzību miljoniem cilvēku Eiropas Savienībā, kas dodas ceļojumos Eiropā, kas dodas atvaļinājumos. Ir nepieciešams pārobežu stratēģijas un reāli pieeja jautājumiem. Visi piekrītam tam, ka 90. gada direktīva ir novecojusi. Pirms 20 gadiem cilvēki parasti izvēlējās ceļojumu no prospekta un uh, devās uz turisma aģentūru, lai pasūtītu ceļojumu. Tagad aizvien vairāk cilvēku paši uh, eh, saprogrammē savu ceļojumu un pasūta to internetā. Bez tam ir jauni fenomeni, uh, piemēram, zemo cenu līdzsabiedrības, arī uh, kuģu un atpūtas kuģu uh, industrija darbojas. Mums jādefinē šis aptvērums, mums jādefinē, kādi kompleksie ceļojumi ir šajā aptvērumā un kāda juridiskā atbildība ir nosakāma. Tāpat mums ir nepieciešama patērētāju saprātīga aizsardzība, ja uzņēmumi bankrotē. Un tad, kad uh, viss ir uh, šādā veidā atka, uh, nokārtots, tad mūsu pārskats būs veiksmīgs un patērētāji labāk aizsargāti. Paldies! Kāza kungs, divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu izmantot iespēju un sveikt šeit jauno komisāru. Kā mēs jau esam dzirdējuši, pēdējo gadu laikā ir noticis palielinājums komplekso ceļojumu jomā. Mēs neesam ņēmuši vērā to, ka internetā pirktie ceļojumi netiek uh, pietiekam aizsargāti salīdzinot ar kompleksiem ceļojumiem, kas tiek pirkti no aģentiem. Un te, protams, ir arī jārunā par papildu maksu. Protams, ka pērkot internetā ceļojumus papildu maksu nav, un es domāju, ka direktīvai neizdodas aizsargāt patērētājus. Tiek radīts arī uh, nelīdzvarot stāvoklis turisma industrijā. Un mēs gribētu, lai komisija nodrošinātu to, lai būtu vienāda attieksme attiecībā uz kompleksiem ceļojumiem, neskatoties uz to, kur tie tiek eh, nopirkti. Es domāju, ka patērētāji ir jāaizsargā un komisijai jānosaka prioritātes šim jautājumam. Es domāju, ka arī dažāda terminoloģija ir jāprecizē un jāatjaunina. Šeit ir jāiekļauj eh, patērētāja, pārdevēja, operatora definīcijas un arī attiecīgi terminoloģija, kas attiecas uz līgumiem un arī uz direktīvas darbības jomu. Manuprāt, operatoram ir jāievēro direktīva neskatoties uz to, kā šis kompleksais ceļojums tiek pārdots vai tieši, vai izmantojot aģentūru. Operators pārdod vai piedāvā pārdot vienu no pakalpojumiem, kas ir ietverti kompleksajā ceļojumā. Un, protams, ka operatoram ir jādod pieeja arī pārējiem pakalpojumiem, kas ir iekļauti kompleksajiem ceļojumiem. Es domāju, ka komisārs pievērsīs šim, šiem jautājumiem attiecīgu uzmanību un katrā ziņā patērētājiem ir jāizmanto savas tiesības. Senkalos kundze, divas minūtes. Paldies, priekšstādātāja kungs, dārgais komisāra kungs, dārgie kolēģi, šīs direktīvas pārskatīšana atbilst jauniem izaicinājumiem turisma jomā. Tas atbilst arī jauniem izaicinājumiem saistībā ar jaunajām tehnoloģijām un piedāvātajiem pakalpojumiem. Es runāju par ceļojumu pārdošanu internetā. Tas uh, ir saistīts ar ātru līdzsabiedrību attīstību un uh, dažādiem piedāvājumiem. No vienas puses pakalpojumu klāsts ir plašāks, bet no otras puses mazāk tiek aizstāvots patērētāju aiz, uh, patērētāju tiesības. Transporta komiteja nesen uzdeva jautājumu komisijai par uh, līdzsabiedrības uh, um, maksāt nespēju. Uh, Tā strādāja Baku, un uh, ceļotāji palika lidostā, un viņiem nebija mm, iespēja pamest valsti. Šai kompānijai vajadzētu uh, savādāk rīkoties, un uh, komisijai vajadzētu aktīvāk rīkoties, lai aizsargātu patērētājus. Pēc pāris mēnešiem sāksies atvaļinājuma laiks, un mēs negribam piedzīvot tādu situāciju, kāda bija saistīta ar Sky Europe. Uh, maksāt nespēju pagājuši gadu. Mums ir nepieciešams jauns kopējais saucējs, un tā ir patārētāja aizsardzība. Viņi ir labāk jāinformē arī par cenām un pakalpojumiem. Un pēdējais par uh, sabiedrības konsultācijām, ko organizēja komisija. Manuprāt, ir absolūti nepieciešams rīkoties tā, lai šīs konsultācijas notiktu visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās, ja mēs gribam uzzināt visus jautājumus par konkrētu un visas atbildes par konkrētu jautājumu. Visiem Eiropas Savienības pilsoņiem ir viens un tās pašas tiesības uz informāciju. Paldies! You, Foster. Paldies! Fosters kundze, vienu minūti. You, Paldies, priekšsādātāji! Es tikai gribētu runāt par mutiskā jautājuma trešo punktu par um, aviosabiedrību bankrotiem. Bija ierosināts uh, izveidot garantiju fondu, lai varētu kompensēt pasažieriem bankrotu gadījumā. Bet šajā gadījumā šādu fondu ir jāfinansē patērētājiem, un tas nozīmē, ka patērētājiem būtu jāmaksā vairāk par savām biļetēm. Pašlaik šis ir nepieciešams solis. Uh, Pašlaik tiek uh, maksāti arī uh, lidostu nodokļi un uh, citas nodevas. Ir jānodrošina, lai Nacionālās aviācijas regulātoru ieņemtu vērā finanšu stāvokļa pārbaudes un arī uh, pārbaudītu darbības licenci, un mēs gribētu komisijai lūgt rīkoties tagad. Un visbeidzot, es aicinu komisiju izskatīt arī citas iespējas, kas varētu aizsargāt pasažierus, ņemot vērā obligāciju informācijas sniegšanu saistībā ar risku un aizsardzības mehānismiem. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, saka priekšsēdētāji Higienas kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka mēs eh, visi atzinīgi vērtējām to, ka 2009. gadā komisārs teica, ka šī direktīva ir novecojusi. Un kāpēc tā ir novecojusi? Protams, ka šeit tika uzskaitīti iemesli. Protams, ka ir pienācis laiks uh, saskarties ar moderniem izaicinājumiem. Uh, Protams, ka kompleksos ceļojumus pasūta uh, patērētāji. Protams, ka patērētāji atrodas arī ārpus Eiropas Savienības jurisdikcijas. Šeit uh, netiek iekļautas visas aviolīnijas. Daudzi cilvēki nopērk uh, savus uh, ceļojumus internetā. Protams, ka šo aizsargāto atvaļinājumu uh, aizsardzība no 90% ir nokritusies līdz 60%. Protams, ka ir jāņem vērā vairāki komponenti, veidojot dinamiskus kompleksos ceļojumus. Daudz kas jau ir panākts Eiropas Savienībā. Ja mēs paskatāmies uz pašreizējo situāciju saistībā ar ceļojumu aizsardzība Eiropas Savienībā ir vismazāk integrētais tirgus saistībā ar ceļojumiem. Šeit ir izveidojies tāds sajukums, kurš tad uzņemas atbildību, piemēram, papildu drošību var iegūt, izmantojot uh, kredītkarti, bet, piemēram, tas nevar notikt uh, īrijā. Tirgu ir pieejami daudzi produkti darbojas aviolīnijas, turisma aģentūras un tā tālāk. Un tieši tāpēc ir nepieciešami jauni tiesību akti. Mums ir jāizmanto jaunās tehnoloģijas arī, lai ieviestu jauno direktīvu, un tā ir jāprecizē, lai varētu aizsargāt patērētājs. Paldies! Paldies, saka priekšstādātājs. Tagad Kurskī kungs vienu minūti. Popieram revīziju. Paldies, priekšsādātāji! Es atbalstu ceļojumu, komplekso ceļojumu direktīvas pārskatīšanu, jo tā vairs nav reāla. Vairāk kā 25% cilvēki paši organizē savus ceļojumus un izmanto lētās aviolīnijas. Tomēr direktīvas darbības joma ir precīzi jādefinē. Nevarētu būt tā, ka mēs nezinām, ko tad šī direktīva ietver. Tas nav labi patērētājiem un uzņēmumiem. Nav labi paplašināt uh, direktīvas uh, darbības jomu, jo palielinātos eh, biļešu izmaksas. Es nevaru iedomāties situāciju, ka tad, ja jūs pērkat viesnīcu un pērkat biļeti un ka to uzskatītu kā kompleksu ceļojumu, patērētājam ir jāzina, kādu aizsardzību viņš var saņemt brīvajā tirgū. Protams, ka vajadzētu uh, izmantot uh, Eiropas logo ceļojumiem, ko ietver šī direktīva. Paldies, tagad Rāneris Kundze, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētājkungs, es pārstāvu Austriju, tā ir valsts, uh, kurā turisms un turisma rūpniecība ir bijusi vienmēr ļoti nozīmīga. Gandrīz katrs no mums kaut kādā veidā ir uh, saistīts ar kādu no turismu jomām. Un līdz ar to tieši mūsu valstī šis jautājums ir īpaši nozīmīgs. Uh, Esmu ļoti iepriecināta par komisijas eh, iniciatīvu un eh, priecājos par to, ka komisija sāk ar šo jautājumu strādāt šīs eh, savas darbības sākumā. Brīvība ceļot ir um, devusi to, ka ceļojumiem ir gluži cits svars nekā pirms 20 gadiem. Arī interneta iespējas pilnībā ir izmainījušas ceļojumu veidu, izturēšanās veidu. Uh, Bet jo būtiskāk ir arī tieši krīzes laikā, kad mūsu pilsieņi, pilsoņi mēģina tādu kārtīgu atvaļinājumu sev atļauties, ka viņiem tāds arī izdodas. Un ja ir kāda problēma, tad viņiem šī nauda, ko viņi grūti zamākuši un izdevuši, lai viņi varētu šo naudu atgūt. Protams, ka ir jauki, ja caur internetu mēs šos ceļojumus varam uh, um, pasūtīt. Um, Bet nekad nesaka to, ka tie, kas pasūta internetā un tie, kas pasūta aģentūrās, uh, pret viņiem pilnīgi sar, atse, uh, dažādi izturs viesnīcās. Un vēl viena neliela problēma. Protams, ka neviens nevar saprast, ka atšķirības uh, ir tādas, ka ceļojuma aģentūras ir pilnīgi citā situācija nekā līdzsabiedrība, jo līdzsabiedrība atbild tikai tad, ja tiek pierādīta viņas vaina. Un tikai ar tādu ļoti labu juridisku aizsardzību var vērsties pret to. Un um, visi zina, ka tas tā ir, visi tie, kas ir saskāršies ar šādām problēmām. Es ceru, ka komisijas priekšlikums būs tāds, kas ievēros šīs problēmas un patiesi mūsu pilsoņiem un pilsoniem nāks par labu. Uh, tādā izpratnē, ka tieši šajā brīdī, kad eh, viņiem ir grūti un ka viņi, eh, mm, nu, teiksim, dodas atvaļinājumā, ko patiesi ir nopelnījuši. Paldies! Paldies, Papa Nikolā kungs, um, brīvā mikrofona procedūras laikā. Vienu minūti. Priekšsādātāja kungs, patiesi ir tā, ka mūsu laikā interneta izmantošana patērētājiem atļaut uh, pilnīgi citā veidā ļauj doties atvaļinājumā. Pateicoties internetam, viņiem nav jāpērk tāds pilnīgi sastādīts komplekss ceļojums, bet viņi var paši sastādīt savas atvaļinājumus. Varētu uzdot jautājumu, kas būs atbildīgs uh, problēmu gadījumā, pie kā var vērsties patērētājs uh, atlīdzības saņemšanai. Kolēģi jau par to runāja, un mums ir jāatjaunina direktīva, kas jau ir novecojusi. Tas ir nozīmīgi arī Grieķijai, jo zinat, ka Grieķija ir bieži apmeklēta valsts, un mums bieži vien ir sarežģīti noteikt atbildīgos. Problēma gadījumā viesnīcas Grieķijā, aģentūras, eh, neko citu. Ir nepieciešams, lai sistēma būtu ticama visiem tiem, kas strādā turismu jomā. Uh, Manā izpratnē patērētāja aizsardzība Eiropā ir ļoti būtiska, bet mums šeit arī ir uh, atbildība informēt viņus par viņu tiesībām. Tie, kas informē uh, un uh, veido ceļojumus Eiropas Savienībā, viņiem ir jāinformē uh, ceļotāji, lai pilsoņi varētu izmantot visas viņu tiesības. Paldies! Tagad turpināsim darbu. Sēdi vadīšu ungāru valodā. Nākošā runātāja vienu minūti ir Rapas kundze. To, kirie proedre, tā perisotarē. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Praktiski nu gandrīz viss jau ir pateikts, bet četrus punktus pieminēšu. Šī direktīva ir 20 gadu veca, jauna meitene, sieviete 20 gadu vecumā, nu tas ir ļoti jauki, bet nu direktīvā ir nepieciešams liftings viennozīmīgi. Ļoti liels izmaiņas ir mūsu dzīvē. Nu, pirmām kārtām internets. Internetā mēs varam izvēlēties mūsu atvaļinājumus vis tālākajā zemes stūrītī, nepārdomājot divas reizes. Bet ierodoties tur, mums jākonstatē, ka vajadzēja tomēr divreiz pārdomāt. Otra kārta pie, nu, patērētājiem ir tiesības, viņam ir jāzina, vai starp to cenu, kādu viņš izvēlas, vai tā atbilst juridiskam ietvaram. Tas nozīmē, ka jāzina, vai šī konkurence, par kādu tiek piedāvāts cenas, tiek, ir legāli jeb nē. Trešais apmetā, apmešanās vietas viesnīcas, kas ir lieliskas vienā valstī, uh, otrā tiek vērtēts kā nu, tāds vidējas kvalitātes uh, naktsmājas. Un nākošais - drošība. Patērētāji ilgi taupa, lai varētu organizēt uh, ceļojumus, un mūsu pienākums ir likt viņiem justies, ka viņi ir drošībā, un tas ir tas, ko sagaidām no šīs direktīvas. Mr. Sin Kelly. Nākošais runātājs Sims uh, Kelly. Um. Paldies priekšsēdētāji. Daudzi kolēģi jau norādīja uz nepieciešamību pārskatīt uh, direktīvu un jo ātrāk, jo labāk. Sevišķi tika minēti patērētāji, un tas ir tieši svarīgi. Patērētāji daudz ko iegūs, bet katrā ziņā nevar kaitēt arī visai nozarei. Jāpatur prātā fakts, ka nākamo gadu laikā Mums būs divi miljoni cilvēki, kuriem būs vairāk kā 60 gadi, un tieši tāpēc ir liela iespēja šai nozarei iesaistīt šos cilvēkus ceļojumā. Ja šī ir, direktīva ir visaptveroša un nodrošina aizsardzību, tad šai nozarei ir jāiesaista cilvēkus, kam būs pāri 60 gadiem Eiropas Savienībā. Tāpat kā darba laika direktīva, šī direktīva ir jāuzskata kā noderīga abām pusēm, gan patērētājiem, gan visai turismu nozarei. Paldies, nākamais runātājs. Kādenbachs kundze, lūdzu. Paldies, priekšādātāja kungs. Komisār kungs, es eh, esmu lielas ģimenes māte un uh, ilgos gados esmu iemācījusies lasīt eh, prospektus, katalogus, un tas ir liels izaicinājums. Liels izaicinājums, kur kādreiz arī uh, nemaz nevar visi darbinieki ceļojuma aģentūrā šiem izaicinājumiem atbilst. Tādēļ vēlos no jaunās direktīvas eh, iespēju kā patērētājām patiešām izvēlēties, izvēles brīvību. Izvēles brīvība var būt nodrošināta tikai tad, ja es varu salīdzināt, ja man ir kriteriji, uz kuriem pamatoties varu salīdzināt. Uh, Viens no kritērijiem varētu būt bērnu vecums. Ir uh, īpaši, uh, īpaši cenas bērniem 6 gadi, 10 gadi, 12 gadiem uh, atšķirīgi ceļojumu piedāvātāji. Pirmais bērns, otriem bērnam nav tik daudz jāmaksā, un trešajam, ceturtajam vispār tas ir par vēlti. Es domāju, tā būtu viena no iespējām arī aizsargāt konsumentus un ceļojuma aģentūras, kā patērētājs zina, ko viņš pērk. Proti, jau iepriekš iegūstot labu informāciju un ja būtu salīdzināmi kritēriji. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs. Štīleres kundze lūdzu. Paldies priekšstādātāji un paldies komisāra kungs. Es gribu atbalstīt visu, ko teica uh, kolēģi par patērētāju aizsardzību un par uh, bērniem un par um, patērētāju aizsardzību un arī par um, viesnīcām un tā tālāk. Protams, ka jāpievērš uzmanība ir diviem konkrētiem jautājumiem. Mēs esam dzirdējuši par maksu ar kredītkartēm. Daudzi cilvēki izmanto kredītkartes, lai pasūtītu savus ceļojumus, bet šai lietošanai ir jābūt drošai. Daudzi Daudzas aģentūras uzliek dubult maksu par šādu izmantošanu. Un Jūs četras reizes varat uh, maksāt vēl komisijas maksu par kredītkartes izmantošanu. Komisijai vajadzētu raudzīties par to, lai šādas situācijas nenotiktu. Un pie tam ir jāpievērš uzmanība avio sabiedrību Uh, bankrotiem un lai attiecīgi ceļotāji saņemtu kompensāciju šajā gadījumā un patērētāji ir jāaizsargā. Paldies, komisār! Paldies! Nākamais runātājs - Pačitis kungs. Ačiū, girmas pirmininkė, girmas komisarė, kelionių. Paldies, priekšsādātāji! Godātais komisāra kungs! 20 gadu laikā ceļojuma tirgus ir dinamiski attīstījies. Daudzi cilvēki veido kompleksos ceļojumus un pērk pakalpojumus no dažādiem pakalpojumu sniedzējiem. Bet šī direktīva neatiecas uz pašsagatavotu kompleksu ceļojumu. Tas nozīmē, ka cilvēki ceļo bez attiecīgas aizsardzības. Uh, Šajā direktīvā aizsardzība ir ļoti skaidri jānosaka. Bez tam mums ir jādefinē daudz labāk atbildība gadījumos, kad notiek ceļojuma operātoru vai aģentūru bankroti. Desmit gadu laikā 70 uzņēmumi bankrotēja un cilvēkiem nebija atmaksāta nauda. Protams, šis jautājums ir jāņem vērā, aps, pārskatot direktīvu. Paldies! Paldies! Līdz ar to Šī uh, brīvā mikrofona procedūra ir noslēgta, un diskusija noslēgumā dodu vārdu komisāru kungam lūdzu. Priekšstādātāja kungs, es esmu uzmanīgi uzklausījis godāto deputātu viedokli ar lielu interesi. Daudzi no jums ir apstiprinājuši komisijas izvēlēto virzienu. Daudzi ir uzsvēruši svarīgus jautājumus mēs pārliecināsimies par to, lai visi jūsu komentāri un priekšlikumi tiktu ņemti vērā diskusijās, kas mums notiks pārskatot šo direktīvu. Es gribu apsolīt, ka komisija šos jautājumus uztver ļoti nopietni un meklēs vislabākos risinājumus. Pašlaik mēs esam konsultāciju procesu vidū. Mēs uh, esam veikuši tiešsaites konsultāciju un pašlaik saņemam atbildes. Dažādas organizācijas, uzņēmumu un dalībvalsts ir devuši savu ieguldījumu. Es gribu jūs informēt par to, ka komisija organizēs ieinteresēto pušu semināru 22. aprīlī par iespējamo politiku virzību saistībā ar komplekso ceļojumu direktīvu